Godātie kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas. Sāksim otro paneli - Banku savienība, kapitāla tirgus savienība un ēs vienotais tirgus finanšu pakalpojumiem. Vēlos šeit sveikt runātājus Ugo Basi, kas ir FISMA ģenerāldirektorāta finanšu tirgus nodaļas direktors Andrija Enrija, Eiropas banku iestādes priekšsēdētājs un Burkards Balts, kas ir mūsu referents, kas strādā pie ES finanšu pakalpojumu likumdošanas projekta. Nu, lūk, viņi nāks klajā ar ievadvārdiem. Iesākumā tomēr gribētu izteikt pāris novērojumus. Finanšu krīze parādīja un ļoti skaidri parādīja, cik negatīvas sekas gan ir, ir gan vājam regulējumam, gan arī Eiropas un globālā līmenī, gan arī nepabeigtai finanšu integrācijai. Un eh, tāpēc šī finanšu reformu darba kārtība, ko izraisīja krīze, uh, šobrīd ne, ir nesusi un jau vēl nesīs plašas pārmaiņas šai jomā. Tajā, kā tiek strukturēts finanšu tirgus Eiropas Savienībā. Šīs pārmaiņas ir ļoti nozīmīgas, ambīcijas ļoti plašas attiecībā uz banku savienību, kapitāla tirgu savienību un finanšu pakalpojumu vienoto tirgu. Un tāpēc ir skaidri jānošķir dažādu spēlētāju lomas, kompetences gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Turklāt vajadzīga arī plaša un pamatīga sadarbība starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Tāpēc domāju, ka šī ir lieliski iespēja apspriesties par to, kā varam šo sadarbību uzlabot. Gan likumdošanas jomā, gan pārbaudas un politiskās kontrols jomā. Iesākumā pievērsīšos Banku Savienībai. Tā, protams, tas, protams, ir ļoti būtisks un ambiciozs projekts. Un turklāt banku darbība ir tā joma, kurā jau esam ieviesuši virkni būtisku un diezgan radikālu pārmaiņu. Mēs kā Eiropas parlaments uzņemamies eh, likumdošanas lomu šai ziņā, bet arī politiskā kontrola piekrīt eh, saskaņā ar iestāžu nolīgumu tieši mums. Un mēs, kā jau es teicu, vēlamies turklāt veidot arī kaut kādu struktūru sadarbībai ar nacionālajiem parlamentiem tā, lai krietni labāk varētu šo jomu kontrolēt. Vēlētos nosaukt trīs e, jomas šīs dienas diskusijām, trīs tādas problēma jautājums, ar ko sastopamies. Pirmais, šeit tās runāja par Banku Savienību pirmām kārtām, kā pārliecināties, ka ir vienlīdzīgi spēles noteikumi un ka varam no vienas puses salāgot šo nepieciešamību pēc spēcīgākas konverģences un regulējuma, un no otras puses drošības nu, garantu tādam veselīgam plurālismam banku modeļos visā Eiropā. Un nu, tā lai būtu mazas bankas, lielas bankas, tirgus riski, kredīt riski, kā nodrošināt tātad konverģenci, vienlaikus izvairoties neatsakoties no plurālisma. Otrām kārtām, kā definēt optimālo balansu starp stabilitāti un virzību uz priekšu, no vienas puses riska samazināšanu un uh, izvairīties no negatīvās ietekmes uz reālu ekonomiku, ja risku neuzņemamies vispār. Domāju, ka ejam pareizajā virzienā. Priekšlikumu pakotne no komisijas attiecībā uz kapitāla pietiekamības direktīvas nākamo projektu ir atbilstīgi, tur paredzēta riska samazināšanas pasākumi. No otras puses redzam, ka ir arī dažāda veida izaugsme veicinoši priekšlikumi, dažādi atbalstoši elementi infrastruktūras finansējumam un tam līdzīgi. Tātad, kā virzīties šai virzienā, un, protams, arī pašreizējais sarunas bāzelē ir um, daļa no visa šī procesa. domāju, ka vajadzētu domāt par līdzsvarotu rezultātu. Spēcīgāki globālie standarti nu, attiecībā uz svērt, riska svērtajiem aktīviem. Plenārsēdē esam pieņēmuši rezolūciju par to, kā atsevišķu banku modeļi varētu negatīvi ietekmēt reālu ekonomiku. Uh, Nu tālāk, turklāt kā mums rīkoties ar šiem pārmantojumu jautājumiem? Un kā, piemēram, viedi īstenot šo noregulējumu mehānismu nesenie notikumi liecina, ka mūsu izstrādātie noteikumi pieļauj zināmu elastību Un svarīgākais ir domāt par to, kā labāk izmantot šos instrumentus, lai atbilstīgi risinātu jautājumus par šiem peļņu nenesošajiem aizdevumiem, tātad šo pārmantot, šiem pārmantotajām saistībām un aktīviem. Mums bija seminārs, kur arī tika likti priekšā dažādi svarīgi interesanti priekšlikumi. Un tas, protams, ārkārtīgi e, nozīmīgi. Gribētu dzirdēt, kādas ir jūsu domas par šo jautājumu, par šo tēmu. Turklāt gribētu saņemt arī precizējumus attiecībā uz virkni lietām, nu, piemēram, par ierosinājumu, kā regulēt aktīvu pārvaldības uzņēmumus lai viņi šos NPS pārdod par reālu tirgus vērtību un eventuālie zaudējumi tiktu uh, nodoti bankām. Kā šis mehānisms darbotos? Kā, kā regulēt šo cenu jautājumu, uzkrājumu jautājumu, eksposteks ante, nianses, kopēju resursu izmantošana? Visi tādi ļoti svarīgi jautājumi, un ceru, ka runātāju spējas viest skaidrību šais lietās. Nu un visbeidzot, pēdējais svarīgais um, elements ir Banku Savienības pabeigšana. Tas droši vien ir visai sarežģīts um, pasākums. Un tas saistīts ar pašreizējo asimetriju starp kopējiem noteikumiem un iestādēm un nacionālajiem resursiem no otras puses. Manuprāt, tieši tāpēc rodas šī nelīdzsvarotība starp risku samazināšanas centieniem un kopīgu risku uzņemšanos. Manuprāt, tas apdraud arī šos centienus ierobežot risku. Un jāpārtrauc šī saiknes starp bankām un valstu parādiem. Tātad, nu, tas ir viens no jautājumiem, pie kā mēs vēl darba kārtībā strādājam, lai pabeigtu Banku Savienību, strādājam pie šī backstop, jeb um, atbal galējā atbalsta mehānisma. Uh, apzināmies arī, cik viss šis projekts tomēr ir delikāts, cik tas ir sensitīvs. Un ceru, ka konstruktīvā un tādā viedā veidā mums tomēr izdosies rast risinājumu. Un šo jautājumu apspriešana ar nacionālajiem parlamentiem ir ļoti vajadzīga. Nu, un vēl viens projekts, protams, ir kapitāla tirgus savienības īstenošana labāk integrēts kapitāla tirgus ļautu kopīgu risku uzņemšanos īstenot eh, finansēt kopīgiem līdzekļiem eh, dažādu veidu pasākums, tas nāktu par labu ekonomikai Eiropas Savienībā kopumā visām dalību valstīm. Un tas ir loģisks un nepieciešams solis ceļā uz ekonomikas monetārās savienības pabeigšanu. Jānodrošina konsekvence, saskaņotība finanšu noteikumos. Uh, Eiropas Savienībā. Tā ir viena no prioritātēm mūsu komitejas darbā. Pēc tam, kad CMU rīcības plānu pasunāja komisija, parlaments pieņēma vispārējo rezolūciju, balca ziņojumu, un Balts kungs noteikti par to runās savā uzrunā izvērtējot kumulatīvo ietekmi un mēģinot identificēt iespējamos iztrūkums un negatīvās sekas, kas šiem regulējošajam slogam varētu būt. Novembrī komisija publicēja paziņojumu aicinot iesniegt informāciju par jauno regulējošo finanšu pakalpojumu ietvaru. Un tur pievēršas arī dažādiem mūsu rezolūcijām minētiem jautājumiem, un eh, CMU rīcības plāns eh, būs labs sākuma punkts atbilstīgi kapitāla tirgus savienības izveidošanai. Mēs strādājam pie virknes likumdošanu priekšlikumu šai jomā. Esam veiksmīgi nu pat nospē, noslēguši darbu pie prospektu dialoga, strādājam arī šobrīd pie diviem regulas projektu par vērtspapīrošanu. Un tas vi darbs virzās uz priekšu. Un tālāk riska kapitāls būs nākamais jautājums. Tātad uzmanīgi jās, jāsteko līdzi CMU, jeb kapitāla tirgus savienībai, un jāspēj identificēt un labot tās kļūmes un iztrūkumu, kas ir pašreizējā regulējumā. Komisija drīz pārstrādās šī CMU eh, vidu, vidustermiņu pārskati ietvaros. Vēlamies visu šo projektu padarīt vēl ambiciozāku un vēlamies būt pilnībā iesaistīt šajos nākamajos soļos, eh, turklāt saņemt iespēju to visu apspriest arī ar nacionālajiem parlamentiem. Tālāk došu vārdu pirmām kārtam Ugo Basī, pēc tam Ēnrijas kungam un pēc tam Burhardam Balcam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Labrīt, dāmas un kungi. Labrīt, godātie deputāti, un paldies, ka uzaicinājāt mani šodien panelī. Man šī ir lieliski iespēja dalīties ar vairākiem tematiem, kurus Gultjērī kungs jau pieminējis savos ievadvārdos. Runāšu īpaši par kapitāla tirgus savienības projektu. Man ir tas gods un laime būt atbildīgam komisijā par šo projektu. Un komisija nu, pagājušā gada novembrī publicēja tādu kā aptauju, un eh, Gautierī kungs jau pieminēja tādu kā palaidēju visam šim projektam, kā trigeri. Tā bija šās komitejas, Eiroparlamenta komitejas eh, ideja, rezolūcija, kura ir apmēram gadu veca, un šajā rezolūcijā pamudinājums komisijai atbildēt uz, vai vismaz mēģināt atbildēt uz ļoti būtisko jautājumu, proti, vai finanšu ietvars tādā formātā, kādā tas bija izveidojies pēc ļoti intensīvajām reformām, kuras ļoti daudzas valstis īstenoja finanšu krīzes laikā un kuras bija domātas, lai uzlabotu situāciju. Proti, vai finanšu pakalpojumi un tirgi bija tā kā sasparojušies, atdzimuši, un vai tiešām eh, šie pasākumi nāca par labu reāli ekonomikai, kas visu šo pasākumu pamatmērķis tomēr bija. Tātad, kā jau teicu, pagājušā rudenī komisija publiskoja tādu kā aptauju, un visi interesētās puses varēja izteikties. Un eh, noteikti, ka būs arī šeit deputāti, kur vēlēsies izteikties, bet eh, es vēlētos turpināt ar sekojošo. Uh, Jau kopš komisijas darbības sākuma Junkara komisija ir strādājusi pie kapitāla tirgus savienības, un tā tika pasludināta kā Junkara viena no galvenajām prioritātēm. Vēl pirms tika izveidots komisijas patreizējais sastāvs, un nolūks bija radīt e, dziļāku, sazamētāku kapitāla tirgu. E, lai kapitāls varētu brīvi pārvietoties eh, no vietas, kur kapitāla ir pārpārēm, uz tādu vietu, kur kapitāla pietrūkst. <clears throat> pietrūkst kapitāla, lai finansētu reālu ekonomiku. Tā tad eh, jau sākumā mēs identificējām tās iniciatīvas, kas šo mērķi ļaut izpildīt. Un pirmais solis bija rīcības plāns, kurš 15. gadā tika palaists, Šajā rīcības plānā atspoguļojās tās iniciatīvas, kuras bija prospektus direktīva, ietvar direktīvā par um, vērtspapīrošanu. Un uh, šajā mūsu sagatavotajā dokumentā parādījās arī pieregulējumi Eiropas venture kapitālam. Tātad uh, tas viss, un to jau Gultjērī kungs pieminēja, eksistē, Un tagad mēs strādājam pie otras iniciatīvas, eh, kura parādījās šajā rīcības plānā un kuru mēs šobrīd soli pa solim īstenojam. Bet, eh, kad mēs eh, septembrī, 15. gada septembrī, publiskojām mūsu komunikē, to jau pieminēja, tātad par kapitāla tirgus savienības projektu, toreizējais paziņojums bija atbilde uz to brīdi visu galvās esošo jautājumu, proti vai veidot eh, kapitāla tirgus eh, savienību ir kāda jēga pēc Brexita. Savā komunikē mēs, eh, savā paziņojumā mēs pilnīgi skaidri pateicām jā, jā ar lielajiem burtiem. Ne tikai jā, mums kapitāla tirgus veidošana, ja teiksim tā reforma īstenošana ir jāpātrina. Un šā projekta ambīcijas nedrīkst būt pārāk zemas, un tādas tā arī, tās arī nav. Ko esam izdarījuši? Mēs esam identificējuši iniciatīvas un izpētījuši tās iniciatīvas, kuras darbojas, un esam arī pieskārušies vairākām tabū tēmām, ja tā varētu teikt. Piemēram, esam sagatavojuši priekšlikumus, ar kuru palīdzību vēlamies harmonizēt dažus eh, dalību valstu maksāt nespējas likumus. Uh, piemēram, dot uzņēmumiem otro iespēju, otro dzīvi, ja vēlaties, priekšlikums tika pieņemts eh, pagājušā gada oktobrī. Tagad mēs pētam iespēju ieviest brīvprātīgu Eiropas pensijas piedāvājumu. Tas būtu produkts, kurš būtu um, tā kā rozīnīte uz kūkas, uh, šī pensijas schēma būtu papildus schēma jau dalību valstīs esošajām pensiju schēmām. Un mēs uzskatām, ka nākotnē tas varētu izvērsties par ļoti veiksmīgu investīciju instrumentu. Un šā gada laikā priekšlikums tiks pieņemts. Kā jau Gultjērī kungs ievadvārdos teica, šobrīd mēs apkopojam pēdējās idejas, uh, idejas, ko var izteikt tik viens, ik viena iesaistītā puse. Tātad šobrīd esam eh, sabiedrības apklauši, iesaistīto pušu apklaušināšanas procesā. Un līdz 17. gada martam šī apklaušanāšana turpināsies, konsultācijas turpināsies. Jūs varat eh, mūsu mājaslapā atrast šo anketu vai šo jautājumu, un jautājums ir ļoti vienkāršs proti vai patreiz īstenojamie pasākumi ir pietiekami vai vajadzētu paredzēt vēl ko jaunu, jaunas iniciatīvas un tā tālāk. Svarīgi šeit ir pieminēt to, ka mūsuprāt e, apklaušināšana palīdzēs sagatavot vidustermiņa pārskatu, ko publicēsim šā gada jūnijā un ceram, ka šī apklaušanāšana mums līdzēs arī sagatavot rīcības plānu atlikušajam komisijas darbības laikam, proti divar pusgadiem. Tā tad šajā brīdī ik viens var izteikt savas idejas un domāju, ka radošums šeit nāks tikai par gadu, tikai par labu. Tā tad tirgus, vienotais kapitāla tirgus ir iniciatīva kopums, pie tam um, ideju kopums, kas darbotos kā uzņēmuma līmenī, tā dalību valsts līmenī. Ko ar to vēlējos pateikt, tik viens var dot savu artavu šā projekta īstenošanā. Un gribam dzirdēt ik viena un ik katra domas. Vēl bez tā, to arī teicu savos ievadvārdos jau iepriekš, mēs um, veicam lielu sabiedriskās domas aptauju par ietvaru likumdošanu. Esam saņēmuši simtiem atbilžu mūsu nopublicētajai anketai, un šā darba rezultātā komisija ir guvusi labāku ieskatu tajā, vai nesen īstenotājām reformām ir bijuši kādi nevēlami efekti un nepatīkamas sekas tieši par finanšu pakalpojumiem. Un vai tas ir veicinājis darba vietu paturēšanu un veidošanu un tā tālāk, proti, vai tas ir veicinājis finanšu stabilitāti. Kā jau es teicu, pagājušā gada novembrī mūsu nopublicētajā paziņojumā šeit tagad nepieskaršos visam iniciatīvu sarakstam, kurus kuras mēs īstenosim šās konsultācijas rezultātā, bet To visu var apkopot četros tādos pilāros, kurus es nosaucu par interešu sfērām. Un e, šim darbam turpinājumā ir sekojošais. Mēs uzskatām, ka ir jādara viss, lai mūsu noteikumi nepārtrauktu finansējuma plūsmu uz reāli ekonomikām, uh, Protams, mērķus visbiežāk var sasniegt dažādos ceļos, tomēr mums ir jāizvēlas tie ceļi, kuri ir visekonomika izaugsmi draudzīgākie. Tas nozīmē, ka mums ir jāatbalsta mazīvidējie uzņēmumi, tāpēc, kā jau Gautierīkungs teica, mēs esam e, paplašinājuši MVU atbalsta faktoru, uh, arī uz citiem, tātad tiem, kuriem ir virs pusotra miljona eiro apgrozījums. Es mēģinam sadarboties arī ar apdrošinātājiem, piesaistot tos e, tādiem lielākiem projektiem, galvenokārt infrastruktūra projektiem, un e, solvenci maksāt nespēja divi projektā mēs jau esam ieviesuši zemākas kapitāla e, sliekšņus, lai arī e, zemāku izmaksu infrastruktūra projekti būtu pieejami. Otra lielā sfēra ir proporcionalitāte. Ir jāņem vērā kā e, apjoms, tā riski konkrētajam uzņēmumam, un mēs saprotam, ka visu pār vienu latiņu mest nevar, un empiriskā pieredze iegūta dažādās konsultācijās un idejās skaidri parāda, ka šis princips ir jāievēro ārkārtīgi strikti, un visticamākais, ka patreiz spēkā esošā likumdošana tiks pārskatīta, lai ieviest pēc iespējas lielāku proporcionalitāti. Trešais - birokrātijas izskaušana. Tātad eh, nevajadzīgas administratīvās nastas samazināšanu tieši eh, šajā projektu īstenošanas atskaišu fāzē jo, protams, regulējošajām iestādēm un uzraudzītājiem ir jābūt viņu darbam nepieciešamajai informācijai, protams, bet eh, gala beigās tomēr vajadzētu paraudzīties, vai nenotiek eh, likumdošanas pārklāšanās, dubultošanās, datu iesūtīšana, dubultošana un tā tālāk, proti, lai uzņēmumu dzīve būtu vieglāka vismaz no uh, no birokrātijas viedokļa. Un pēdējais - mums ir jāpadara likumi konsekventi, lai nebūtu nedz likumdošanā plaisu, nedz arī pārklāšanās. Šeit arī beigšu, man te rāda, ka jābeidz, bet ja jums ir jautājumi, uz tiem ar lielu prieku atbildēšu. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tagad vārds Andrija Enrija no Eiropas banku iestādes. Paldies! Man ir liels gods šeit uh, uzstāties. Gribu teikt, ka pirms uh, pāris nedēļiem bija Hongkongā finanšu konference un biju pārsteigts, cik daudz negatīva nācās dzirdēt par uh, finanšu tirgiem Eiropas Savienībā un Eiropas Savienību un apvienotās karalistas lēmums izstāties no Eiropas Savienības ir radījis iespaidu par to, ka tirgi Eiropas Savienībā dezintegrējas. Bet, ja palūkojamies uz realitāti, tad attiestība ir bijusi gluži pretējā virzienā. Mums ir nepieciešams vienotais tirgus. Tātad mēs veicām pasākums vispirms ieviesot, ieviešot vienotus noteikumus visām finanšu institūcijām Eiropas Savienībā, īstenojot G2 reformas. Uh, uh, tika izveidots trīs uh, uzraudzības iestādes. Uh, EBA, ESMA un Sistēmisko risku padome, tika izveidots vienotais uzraudzības mehānisms un vienotais, vienotā noregulējuma padome. Un um, būtībā visu pasākumu rezultātā finanšu tirgi arvien vairāk ir integrēti Eiropas Savienībā. Un, nu, tas būtu pirmais. Mēs tātad veicam uzlabojumus, atjaunojot finanšu tirgus integrāciju. Es esmu arī apvienotās komitejas priekšsēdētājs, kas tātad šī komiteja apvieno trīs uzraudzības iestādes un Eiropas sistēmisko risku padomi un Eiropas komisiju arī, un tā tad mēs domājam par starp sektoru interesēm un domājam daudz par kopīgu riska novērtējumu, tāpat strādājam pie patērētāja aizsardzības jautājumiem un uh, par uh, kopīgas uh, pasākumiem, kam ir kopīga ieinteresētība, tātad vērtspapīrošana un uh, stri, tirgus infrastruktūra. Un a, tagad es gribu runāt par trim jomām, tātad banku sistēma, kapitālu, tirgus savienība un viena joma, par ko ir varbūt maz runāts, jaunās tehnoloģijas. Uh, inovācijas, kas arī ietekmē finanšu tirgus un, tirgu un to struktūru. Tātad no vispirms par Banku Savienību no institucionālā viedokļa Banku Savienība saskaras arī ar jūsu priekšsēdētāju teikto. Uh, Banku Savienība ir būtiska tā palielina prasības organizācijā Eiropas līmenī uh, un uh, šobrīd ir jāizmanto, jā, īsteno dažādi noteikumi atkarībā no tā, kur banka atrodas, un tādēļ arvien vairāk ir uh, tādas prasības uh, gan par uh, banku noregulējumu, gan par citām jomām, par subordinācijas prasībām. Tātad mēs esam ļoti daudzveidīga ekosistēma, tas arī jāatzīst mūsu finanšu tirgu. Un mums ir tomēr arī jāizvairās no pieejas, ka visiem der kaut kāds viens risinājums, bet tāpat laikā ļoti svarīgs elements ir samērīgums. Bet mums ir jāvirzās uz homogēnāku Eiropas uh, ietvaru, kas uh, varētu ņemt vērā atsevišķos biznesa uh, vai uzņēmēja darbības modeļus un citas specifiskas iezīmes un prasības. Un mēs drīz sagatavosim arī uh, darba dokumentu par šiem apstākļiem. Nākamais punkts. Mēs daudz esam darījuši, lai pabeigtu finanšu reformas. Tās gandrīz ir pabeigtas. Šo uh, gadu mēs publicēsim vienoto noteikumu grāmatu attiecībā par primāro likumdošanu, sekundāriem noteikumiem un vadlīnijām attiecībā uz G20 uh, 2009. gadā pakotnes ieviešanu, tātad šeit darbs ir gandrīz pabeigts. Lai sakārtotu banku nozari, šeit ir trīs galvenie elementi. Pirmkārt, kapitāla nostiprināšana, otrkārt, problēmu jautājumu, problēmu jomā atzīšana, un treškārt, bilanču sakārtošana. Šajo eh, jomā esam izdarījuši divus pirmos elementus, tātad nostiprinājuši eh, kapitālu, eh, esam identificējuši problēmas, bet korekcija process vēl kavējas. Ir situācija uzlabojas, sliktie kredītu īpatsvars samazinās pēdējo divu gadu laikā, bet neesam vēl sasnieguši uh, Uh, krī, pirms krīzes līmenī. Uh, tātad šis uh, process ir pārāk ilgs, tam būs vajadzīgi, tātad kopumā būs bijuši vajadzīgi 8-9 gadi. Un tagad jāizvērtē. Runā jau nav par kapitāla prasībām vai tas novilcina šo progresu, bet gan tādēļ, ka netiek veikts korekcijas process. Šie sliktie kredīti um, kavē uh, aizdevumu izsniegšanu reālai ekonomikai. Un tātad šeit ir trīs virzieni, kur jāstrādā, tātad jāstiprina uzraugu īstenotais uh, spiediens uz šo nozaru tālāk ir otrkārt jāstrādā pie šiem sliktajiem uh, kredītiem un uh, šīs situācijas uh, sakārtošanu. Un uh, tri, vēl ir jāizveido arī funkcionējošs sekundārais tirgus, kurā varētu pārdot šos sliktos kredītus, citādi bankas ar tiem netiks galā. Un uh, ir nepieciešami speciāli investori, kam būtu zināšanas un kapitāls, lai varētu šādas investīcijas veikt, un tādēļ mans priekšlikums, un es pats eh, tā arī uzskatu, par to es runāju vakar Luksemburgā. Nu, ņemot vērā piedzīvotās krīzes Japānā, Ziemeļvalstīs 90. gados arī to, kas notika ASV, ir banku bilances jāsakārto un ir jāpasteidzina šis procesu, mums vajadzētu izstrādāt tādu, nu, ideālā gadījumā kopīgu Eiropas pieju aktīvu pārvaldības uzņēmumu darbībai. Tālāk kapitālu tirgus savienību. Šeit jau daudz kas pateikts, maz ko varu piebilst, bet ir skaidrs, krīze pierādīja, ka, ja Eiropas ekonomika ir ļoti atbi, atkarīga no banku finansēšanas, tad ja šī kapitāla plūsma no bankām apstājas, tad ekonomika ciet un tādēļ, cieš, un tādēļ ir jāmeklē um, alternatīva ekonomikas finansēšanas um, avoti, un komisijā ir taisnība norādot, ka tas monetārai savienībā ir pat būtiskāk nekā uh, uh, vienotam tirgum. Tālāk šeit ir runa par vērts papīriešanu, par prospektus, par uh, naudas tirgus fondu regulējumu, par uh, visu Eiropas pe, pensiju uh, programmām. Tas nodrošinātu ilgtermiņa investīcijas Eiropas līmenī un veicinātu integrācijas procesu mēs par jaunajām tehnoloģijām. Mēs piedzīvojam straujas tehnoloģiskās pārmaiņas, tirgu ienāk jauni spēlētāji, gan kā jauni uzņēmumi, gan arī eh, tehnoloģijas giganti, kas uh, tradicionāli nav strādājuši finanšu pakalpojumu jomā. Tas, zināmā mērā, ir labas ziņas, varam uh, paredzēt, ka tas uh, nāks par labu finanšu pakalpojumu patērētājiem, bet tāpat laikā mums kā regulātoriem tādēļ jānodrošina patērētāju aizsardzība, maksājumu drošība uh, jānogarantē. Un pie tā mēs strādājam. Mums ir katru gadu sanāksmes par Uh, patērētāju tiesībām. Tātad mēs uh, analizējām tādus jautājumus pagājuši gadu kā lielie dati, robotizācija un citi pasākumi. Šai jomās mēs aktīvi strādājam un arī Eiropas parlaments strādā pie iniciatīvas par fintech. Mūs tas ļoti interesē. Nu, jāatzīst, ka apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības iezīmēs būtiskas pārmaiņas finanšu tirgu struktūrā un arī eh, regulējumā, un tam mēs visam ļoti uzmanīgi sekosim. Paldies! Tagad vārds Burkhardam Balcam. Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi! Pirms aptuveni gada mēs plenāru uh, sēdē pieņēmām ziņojumu ar lielu vairākumu par Eiropas tiesību aktiem finanšu pakalpojumu jomā par uh, izaicinājumiem un pašreizējo situāciju. Un mēs arī komisija uzsāka uh, iesaistīto pušu uzklausīšanu, lai uh, analizētu situāciju Turciju. Un um, uh, mēs iestājamies par uh, vērienīgu ietekmes novērtējumu uh, attiecībā uz reālās uh, ekonomikas uh, finansējumu, uz uh, samērīgumu, uz uh, starptautisko konkurētspēju spēju un uh, riska izvērtējumu pēc uh, finanšu krīzes uh, ekonomikas un monetārās uh, komitejas uzdevums bija izvērtēt situāciju. Mēs vēlējāmies izvērtēt regulējošo pasākumu ietekmi, konstatēt, vai regulējums ir pietiekams vai nē, un ja nē, tad uh, ko vajadzētu uzlabot, tāpat konstatēt, vai nav dublēšanās, vai šīs regulējums nav pārāk uh, sarežģīts un smagnējs. Arī komisijai ir sava labāka regulējuma darba kārtība, kas paredz, ka e, pirms tiesību aktu pieņemšanas jau tiek e, izvērtēto iespējām nozīme un arī pēc tiesību aktu pieņemšanas. Tātad komisijas dienesti novembrī uh, ierosināja šo uh, ieinteresēto pušu uzklausīšanu, lai vāktu pierādījumus. Uh, komisija ir uh, diezgan tā, nu, ierobežoti rīkojusies šai jomā tādu vieglu pieju. Svarīgs jautājums arī ir uh, likumdošanas īstenošana. Un, ja ir pārskats par situāciju, tad ir uh, iespējams arī labāk domāt par uh, kapitāla tirgus savienības eh, izveidi un attīstību. Mēs uzskatām, ka tiešām tie, tiesību akti ir jāizvērtē gan pirms to pieņemšanas, gan pēc to pieņemšanas, ņemot vērā arī patērētāja tiesības un Eiropas finanšu sektora daudzveidību. Un uh, ir uh, jāsaskaņo dažādu lielo un mazo uh, tirgu dalībnieku intereses. Mēs iestājamies par to, lai iz, regulāri tiktu izvērtēts samērīgums. Tas būtu jādara vismaz reizi gadā. Ka komisijas savā priekšlikumā daļēji ir uh, pieminējusi eh, tiesību aktus, kas būtu vērsti uz samērīgumu nodrošināšanu. Mēs eh, varētu arī ehm, atbalstīt pieju, lemjot par sektorālu likumdošanu. Mums ir nepieciešams eh, plašs ietvars un tāpat laikā samērīgs, kas ņemtu vērā dažādu uh, uzņēmumu eh, darbību, tā skaitā mazās bankas, mazie eh, aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumi un citi, lai arī būtu ietverti. Un tādēļ es gribu izmantot šo iespēju, lai vērsties pie komisijas, lai uh, īstenotu tādu pozitīvu pieju un um, pie, ieviestu lielāku samērīgumu uh, regulējumā. Un mēs tāpat jādomā par trešajām valstīm un saskaņotu regulējumu, jo šobrīd uh, tas ir tāds uh, uh ar visādiem izņēmumiem un uh, kaut kādiem atsevišķiem regulējumiem attie, eh, vienošanās ar trešām valstīm par piekļuvi mūsu um, tirgumu ir atkarīgi gan no finanšu sektora mm, nosacījumiem, gan no tā, kad šie nolīgumi ir noslēgti. Mums uh, būtu jā, eh, īsteno princips, ka viss tiek izvērstīts, gan, izvērtēts gan iepriekš, gan pēc uh, mm, šādu vienošanos noslēgšanas. Uh, nu, uh, tagad, protams, aktuāla tēma ir apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības, un turpāko gadu, vismaz divu gadu laikā, tas ļoti ietekmēs mūsu uh, darbu, un tagad, diemžēl, mēs jūtam arī pretvēju no ASV puses Komisija, diemžēl, par to savā paziņojumā nerunā. Tas ir, var paust tikai nožēlu par to. Tāpat mēs eh, runājam arī par uh, atklātāku, labāku likumdošanas procesu, un tādēļ tas ir eh, attiec, protams, ne tikai uz komisiju, bet arī uz mums. Mēs uh, Uh, mums jāuzņemas atbildība par lielāku atklātumu. Tālāk arī ir uh, zināma loma likumdošanas procesā uzraudzības iestādēm. Mums ir bijusi uh, laba eh, sadarbība ar Eiropas uzraudzības iestādēm, un mēs tāpat uh, Eh, esam institucionalizējuši arī sadarbību pie um, īstenošanas aktiem un uh, citiem uh, tiesību aktiem. Mums ir uh, iebildumi pret uh, to, ka uh, komisija sagatavo tiesību aktu projektus, bet mēs tos nesaņēmām saulaicīgi. Un es gribētu teikt, ka, protams, nevienmēr uh, viss ir atkarīgs uh, procesā no komisijas un uzraudzības iestādēm. Uh, bet es domāju, ka kolēģis, uh, tātad ar kolēģiem Andrejā Kungs no ESMA un EJOPA uh, varētu arī uh, par šiem jautājumiem runāt, jo mums ir bijuši gadījumi, kad mēs, um, nu, šī sadarbība nav bijusi tik veiksmīga um, informācijas apmaiņas ziņā. Un uh, runājot par Eiropas eh, bankas iestādes eh, vadību un komisiju. Eh, mēs sadarbojamies un mums ir arī tātad bijusi ļoti laba viedokļu apmaiņa finanšu, Eiropas finanšu tirgu ir dažādi atbildības līmeņi, un šeit visiem ir jādarbojas kopīgiem spēkiem, un tikai tad mēs varam gūt panākumus. Es paldies Baltskungam. Nu, un tagad sāksim debatas. Vispirms no Nacionālā parlamenta. Fabians Kellers, Francija Tautas partija pabienu. Paldies priekšādātājiem! Nu, ja ļausiet, es gribētu savā uzrunā pievērsties jautājumam par Brexit sekām. Ugo Basī uh, un N. Andrijas kungs norādīja uz to, kas tiek likts uz spēles. Uh, un it īpaši jūs, Andrijs Kungs, atgādinājāt, kāds ir uzskats par Eiropas tirgu, respektīvi, ka tas ir fragmentēts un vēl vairāk des, des, dezintegrējas. Britu finanšu industrija nu pat paziņoja, ka viņi uh, atsakās no šāda mm, pases izdošanas principa finanšu jomā. Viņu lobby paziņoja, ka viņi pievērsīsies drīzāk mērķiecīgiem no, nu, līgumiem, vienošanās tekstiem pa sektoriem. Tāpat laikā nepiekrītot vienkārši šim trešās valsts statustam, kā tas ir, piemēram, citās jomās. Tātad tāda specifiska mm, organizēšanās notiktu. Jūsuprāt, kādi būtu tie galvenie punkti, interešu punkti Eiropas finanšu tirgumu, nu, 27 vai 28 dalību valstu sastāvā ar Lielbritāniju vai bez Lielbritānijas, lai šī, kas būtu tai jādara, lai šī finansiālās, finansiāla solidā reputācija tiktu saglabāta, kādas būtu tās galvenās tēmas, kas šai jautājumā būtu ar Lielbritāniju jāskata, lai saglabātu tirgus drošību un stabilitāti. Tie ir vairāki tēmi un uh, Eh, protams, ir vairākas jomas, kur tādā gadījumā tiktu piemērotas eh, Britu tiesības. Lies paldies tālāk Paulo Guerrieri no Itālijas sociālistu un demokrāta grupa. Jā, paldies. Manuprāt, eh, daudzi panelisti šķiet tic, ka banku un kapitāla tirgus savienības veidošanas process ir ārkārtīgi svarīgi, jo tā rezultātā var radīt šo kolektīvo Eiropas sabiedrisko preci, bet, kā mēs zinām, banku savienība netuvu vēl nav pabeigta, un kapitāla tirgus savienības process, jāsaka, vispār vēl ir tikai jautiņos. Kavēšanās šai jomās kavēšanās šais jomās ir ļoti bīstamas un tās var eh, izraisīt risku pat eiro izdzīvošanai un tāpēc steidzami jārīkojas un domāju, ka dažas iespējas jau ir uz galda. Nu, kaut vai Banku Savienība, piemēram. Tika jau teikts un atkārtots, ka tas ir tāds, nu, process, kas ir pusceļā. Šobrīd vēl nav šī fiskālā at, galēja atbalsta orga, mehānisma jeb uh, backstop un nav arī depozītu garantiju schēmas. Un šis projekts pirms pāris mēnešiem faktiski tika pat iesaldēts, kas rada bažas Tas nozīmē, ka varētu nākotnē rasties būtiska krīze, ja kaut kas tāds notikt atkal, un mm, tādā gadījumā individuālām dalībvalstīm šīs krīzes nāktos eh, risināt pašām vienatnē, tā kā mēs to jau pieredzējām, un tam ir negatīvas sekas. Es domāju, ka tīk, ārkārtīgi svari uz, svarīgi uzsvērt, ka Eiropas depozītu nodrošinājumu schēma ir jāpabeidz. Tas ir komisijas likumdošanas priekšlikums, kas ir jau pieejams Tas piedāvā noguldījumu garantiju schēmu līdzīgu pašreizējai, bet es domāju, ka īpaši svarīgi un vēl svarīgāk ir vienotā no, noregulējuma mehānisma pilnīgi īstenošana, šī noregulējuma fonda kapitalizēšana. Uh, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai pārliecinātos, ka ir atbilstīga iespēja e, glābt uzņēmums e, Beilina procesa ietvaros ar pašu akcionāru e, līdzekļiem. Tas ļautu stabilizēt finanšu sektoru, ko, jo, ko mēs, redz, kā mēs redzējām, līdz šim šis Beilina variants nebija pietiekams. Banku krīzes vēsturu parāda, ka finansiālā kapacitāte šobrīd vienotajam noregulējuma fondam ir nepietiekama un tas varētu būt diezgan uh, skādīgi iespējamā finanšu, iespējams finanšu krīzes gadījumā nākotnē. Tāpēc gribu vaicāt, vai pastāv iespēja spēcināt šāda veida mehānismu, izveidojot eirozonas fiskālo backstop piemēram, pieslēdzot to mēs, Eiropas stabilitātes mehānismam, sasaistot to ar atbilst, atbildību par šāda galēja atbalsta mehānismu, jeb ekstu piedarbināšanu. Uh, uz dokumentu, uz papīra, tas nozīmētu, ka Eiropas Banku Savienība būtu daudz stabilāka un riskiem pretoties spējīgāk. Protams, ja mēs piekrītam šāda veida stabilitātes mehānismu tālākai izvēršanai, tad tam vajadzētu iet roku rokā ar demokrātiskās atskaitīšanās spējas paplašināšanu. Un tam būtu jāparādās arī ēst tiesību aktos, tāpēc gribu paneļu runātājiem vaicāt, ko viņi domā par šādu iespēju radīt šāda veida risinājumu. Jo Eirozonai šobrīd nav šāda efektīva galīga atbalsta mehānismu kā backstop. Mēs, protams, ceram, ka šādas nākotnes finanšu krīzes nebūs, bet, eh, ja tomēr, tā, ja tomēr tāda rastos, tad šāds instruments būtu nepieciešams. Paldies, Orī Vestlunds no Zviedrijas, sociāls demokrāta grupa. Eh, paldies, priekšsēdētāj kungs. Es gribu runāt par kaut ko ārkārtīgi svarīgu ka kapitāls var brīvi pārvietoties Eiropas iekšienē, tieši tāpat kā cilvēki, un eh, no eh, Zviedrijas Rikstāga puses mēs atbalstam lielāko daļu eh, tā regulējuma, kas eh, eksistē finanšu tirgu, kapitāla tirgu. Bet vēlos uzdot ļoti svarīgu jautājumu, vēlos dzirdēt atbildi. Vai tomēr nav tā, ka mēs pārāk maz laika atvēlam par to, tam, lai runātu par eh, birokrātijas samazināšanu. Lielākā daļa Zviedrijas finanšu kapitāla tirgus ir lielu finanšu institūciju kompetencē, bet ir mazi spēlētāji un lielie, protams, var lobēt likumdošanu tādējādi, lai tā būtu veiksmīga tieši lielajiem. Sīkie to nespēja. Varbūt, ka mums vajadzētu padomāt par proporcionalitāti visiem tiem priekšlikumiem, kur nāk gan no komisijas puses, gan arī no citu puses. Uh, Pie tām, kad komisijas priekšlikums ir pārstrādāts parlamentā, ir vēl daudz neskaidrāks, un domāju, ka visus šos birokrātijas džungļus mums beidzot vajadzētu izcirst. Es daudz esmu strādājis ar konkurences jautājumiem, un visu laiku tiek runāts par labāku noteikumu kopumu, labāku likumdošanu, bet eh, šobrīd konkurences padomas teiktais netiek ņemts vērā, un es domāju, ka to nemaz nav jāņem vērā, jo, ja visa likumdošana likumdošana ir tādi vaiprātīgi džungļi, kāda tie ir šobrīd, tad vispār pārējo darbībai nav nekādas jēgas. Kā uh, labā veidā mēs varētu izveidot stabilu sistēmu kapitāla un finanšu tirgumu? Tieši tāpat eh, mums vajadzētu darīt visu, lai mēs varētu samazināt birokrātiskos džungļus īpaši mazajiem finanšu spēlētājiem. Paldies! Thank you. Lielas paldies. Tālāk Migals Viegas no Eiropas parlamenta no GOE grupas. Obrigado. Paldies priekšādātāji. Gribu uzdot jautājumu, varbūt ne konkrēti vienam no paneļa runātājiem, bet gan visiem kopā. Un jautājums ir par kopējo ainu, ar ko sastopamies zinām, kāds ir konteksts, kurā veidojām banku savienību visa šī doma sākotnēji bija paredzēta tā, ka mums jāmēģina risināt jautājums par šīm lielajiem, lielajām iestādēm, kuras ir pārāk lielas, lai ļautu tām izgāsties. Bet faktiski mēs redzam, ka notiek tagad tikai tālāka darbības koncentrēšanās banku sektorā situācija pasliktinās. Un jāsaka, šis sākotnējais uzdevums, nolūks, kāpēc Banku Savienība tika veidota, tiek apdraudēts pašos pamatos. Tas ir pirmais jautājums, ko gribēju pieminēt otrām kārtām redzam, ka ir arī regress. Pēc finanšu krīzes pastāvēja tendence paplašināt finanšu sistēmas regulējumu, palielināt to. Doma bija tāda, ka tādā veidā regulējums kļūtu labāks, bet nu redzam, ka tiek spērti soļi, soļi atpakaļ. Nu, paskatīsimies, ko to šo piesardzības principu likumdošanu banku sektorā. Centāmies pārliecināties, ka bankas ir konkurētspējīgas salīdzinot ar ASV bankām, tā šķiet tagad ir prioritāte. redzam tādus produktus kā visa šī vērtspapīrošana un tam līdzīgi. Atkal no jauna parādās šī ļoti sarežģītie produkti, finanšu produkti, kas taču faktiski krīzi izraisīja sākotnēji. Nu, tāpēc man liekas, ka pie apvāršņa atkal redzam negaisa mākoņus savalkamies pār Eiropas Savienību. Esmu nobažījies, ka tas, ko darām šobrīd, mēs radām vienkārši tālākus atbilstīgus apstākļus jaunus un vēl lielākus finanšu krīzes veidošanās gadījumam. Paldies, saka priekšsādātājs. Kristus Staikuras no Grieķijas tautas partijas pārstāvs. Paldies! Kā jau jūs teicāt? Projekts ir ļoti ambiciozs. Banku savienība un, protams, arī šī finanšu pakalpojumu savienība. Jau Grieķijas prezidūras laikā 13. gadā bijām izveidojuši divus pīlārus banku savienībā, bet trešais pīlārs joprojām vēl nav gatavs. Respektīvi, tas nozīmē, ka tas ir jāpadara mm, operatīvs, jāiedarbina ļoti ātri, tātad šī depozītu noguldījumu garantiju schēma. Tas kopumā papildinās nacionālo sistēmu garantiju schēmas un mm, virzoties vēl tālāk uz priekšu, nonāks pie vienotas sistēmas. Uh, pamatojoties uz 2015. gada Eiropas komisijas priekšlikumiem un nevis uz priekšlikumiem, kas būtu pārāk birokrātiski un nepietiekami efektīvi. Un par to jāpārliecinās. Tāpat laikā un arī paralēli mums nepieciešama arī jauna likumdošanas priekšlikumi kas atbilstu starptautiskajai paraugu praksē, kas ļautu spēcināt esošos bāzels sistēmas pīlārus, lai samazinātu riskus. Tika pamatoti minēts, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu ievērots samērīguma princips. Un ir vajadzīgi tāpat laikā arī visai realistiski sliekšņi un uh, ierobežojumi attiecībā uz pašu kapitāla apjomu. Jāveido tāda sistēma, kas spētu atbilstīgi darboties kapitāla savienības ietvaros, varētu finansēt biznesus, it īpaši MVU, laikā, kad piedzīvojam to, ka banku kreditēšanas apjomi samazinās, ir īpaši tajās valstīs, kas pārsvarā, eh, kur ar finansēšanu pārsvarā nodarbojas bankas. Mums tāpēc jāraugās uz iespējamu ietveru modernizēšanu, aizsargājot uzņēmēju darbību, tieši tā kā to daram attiecībā uz noguldījumu pusi. Un vienlaikus domājot par sistēmas drošību. Paldies! Thank you. Liels paldies! Tālāk došu vārdu Žoāga Lamba no Portugāles, sociālistu un demokrāta grupa. Bom dia. Um, <coughs> queria fazer... Labrīt. Man ir divi jautājumi, ko vēlos uzdot um, Eiropas Banku iestādes pārstāvēm Enrijas kungam. Turpinot to, ko teica itāļu kolēģis pirmīt par to, ka šis projekts ir tikai pusceļā. Uh, un ka mums nav izdevies pabeigt šo fiskālā backstop eh, mehānismu, jeb pēdējā atbalsta mehānismu, nu tad mans jautājums ir šāds. Šobrīd runājam par to, kā virzīties uz priekšu, bet, lai to darītu, nepieciešamas papildus kapitāla prasības. It īpaši tas izriet no valstu parāda pārsvēršanas. Nu, tā tad tas, ko sakām, ir kaut kāda viena aktīvu kategorija, kur šis, šis vēršana mainītos, un tas, protams, mainīs arī kopējo situāciju, tiks izpārdots obligācijas, jeb valstu parādzīmes, un kā tas viss ietekmēs šo situāciju. Ir radīsies papildus kapitāla prasības un risku svēršanas rezultātā valstu parādi jomā tas tā būs, tad vai būs kaut kāds tāds visai Eiropas uh, saraksts, pieeja? Visām bankām, kas darbojas ar vienoto aktīvu, ir vajadzīgi kaut kādi bezriska aktīvi, lai tās varētu darboties. Un ja tas nebūs valstu parāds, kas tad aizstās šo kapitāla daļu? Kas šos valstu parādus aizstās? Enrijs Kungs. Jūs izteicāt vakar vairākus apsvērumus par šīm sliktajām bankām un peļņu nenesošajiem eh, aizdevumiem. Nu tad, ja banka iepērk šādus kredītus, tad kurš būs tas, kas kompensēs kapitāla zudumu bankām pēc eh, atbilstīgas vērtības, jo kapitāla zuduma šādā gadījumā būs pamatīga. Kā tas viss ietekmēs pašreizēju situāciju, kā tas ietekmēs kapitāla plūsmas un vai bankām pašām tas būs jāfinansē? Uh, Tas tikai radītu tālāk nestabilitāti banku sektorā Eiropā, manuprāt, un visbeidzot. vakardienas izteiktajā priekšlikumā, es saprotu, ka tas nav šobrīd ar tādu institucionālu svaru, bet tomēr savā priekšlikumā jūs runājāt par to, ka vajadzētu konsolidēt šos sliktos kredītus no bankām, bet teicāt, ka tos pagaidām vajadzētu uzglabāt, ja jūs pareizi sapratu. Vai tas nozīmē, ka mēs šo problēmu tikai pārbīdam uz kaut kādu punktu nākotnē, nevis risinām to? Saka priekšādātās. Dzirdējām ļoti daudz labus uzrunas un jautājumus, tāpēc tagad do, došu vārdu paneļu runātājiem. Nu, tādu pirmo atbilžu raundu varbūt izklāstīt, bet lūdzu izsakieties lakoniski, jo mums vēl otrs jautājuma rauns paredzēts un laika vairs nav īpaši daudz. Nu, pārsvarā gan šķiet jautājumi bija Enrijs kungam, tāpēc sākumā var izteikties pavisam īsi proporcionāli, tiem samērīguma princips tika pieminēts vairāk kārt, un varu jums apliecināt, ka mēs tieši šo principu arī pētam. 360 grādu leņķī skatāmies uz proporcionālitāti attiecībā uz bankām, uz noteikumiem, apdrošinātājiem aktīvu pārvaldītājiem. Tātad cenšamies panākt patiešām eh, tādu padziļinātu pieeju šai ziņā. Steidzamības eh, jautājums, nu jā, mēs cenšamies darīt visu, kas mūsu spēkos komisijā, bet jūs taču zinat, ka likumdošanas process un attīstības gaita Eiropas Savienībā ir visai sarežģīts ir šī sarežģītā sistēma, vai nu man jums te jāstāst, un reizēm tāpēc tiesību aktu pieņemšanai vajadzīgs nedaudz vairāk laika, nekā mums tas varbūt patiktu. Par Brexit runājot, te nu man nav vairāk nekādu komentāru, kā vien tas, ka un es, protams, nevaru jums teikt, kāds mans viedoklis, kāds būs šis sarunu fokus, tas ir vienkārši neiespējami, to nevar paredzēt, bet mums ļoti svarīgi, no nu, mūsu perspektīvas raugoties, svarīgi, eh, tātad kapitāla savienības puses raugoties, ir tas, ka mēs uzskatām, ka tad, kad vai ja Lielbritānija stāsies, mēs vēlamies, ka mēs uzskatām, ka vēl svarīgāk ir, lai pārējās 27 dalībvalsts izveido šo kapitālu tirgus savienību uh, savā kopējā iekšējā vidē un pārliecinās, ka pastāv integrēts tilgu, tirgus šais 27 dalībvalstīs. Secinājums, ko mēs izdarām, tīri no tehniska skatu punkta, kā jau teicu, ir tāds, ka kapitāla tirgus savienība būs pat vēl svarīgāka, ja Brexit notiks. Tas ir viss, kas man sakāms par šo konkrēto punktu. Andrēja, lūdzu, jums vārds. Paldies! Ļoti daudz interesantu jautājumu, uz tiem atbildēt, uz tiem atbildēt nav viegli tik īsi, bet nu centīšos pēc iespējas ātrāk uz tiem atbildēt. Par aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumiem, eh, kas tika pēdējā komentārā minēts, nu tā doma šeit ir tāda, ka, protams, ja bankai šie aktīvi ir iekļauti bilancē par, par, par cenu, kas neatspoguļo reālo ekonomisko vērtību, nu tad viņiem būs kapitāla zudumi. Un arī uzraudzītājiem uz to vajadzētu bīdīt, jo cit, šo, šo situāciju bīdīt, jo citādi tie, šis korekcijas process netiks pabeigts un tas nebūs labi ne bankai, ne tās klientiem. Savukārt, ja tālāk pakāpeniski kaut kas mainīti, mainītos. Nu, priekšlikums jau nav kaut ko strauju uzreiz mainīt. Šobrīd ir efektīvs sekundārais tirgus, un aktīvus apmaiņu apvienojot jau rīt varam pāriet uz daudz efektīvāku sekundāro tirgu, kur cenas būtu labākas nekā tās ir šodien. Respektīvi svarīgi radīt tiltu starp abām šīm pusēm, tā lai bankas varētu pārdot eh, šos aktīvus par, eh, un saistības par cenām, kas ir eh, reālas, atspieguļo ekonomikas vērtību Un, eh, ja tas, eh, tad, vai savukārt, piemēram, nākamajā nedaudz vēlāk, pēc trim gadiem tiek piedāts efektīvāks sekundārais tirgus, tad tādā gadījumā kompensācija tiek nodrošināta. Tā ir standarta prakse. To arī sāka konkurences ģenerāldirektorāts un tādā gadījumā nebūtu vajadzīgs valsts atbalsts, ja bankas pašas šos riskus varētu uztvert, u, absorbēt. Nu, šis process ir jānodrošina pašreizējā ietvarā, nu tad eh, tas vēl nav iespējams. Tātad tāda lūk šī kopējā konstrukcija. Pašreizējais ietvers jāpadara darboties spējīgs, nodrošinot šo pārēju, šo tiltu, veidojot efektīvāku sekundāro tirgu, kur šos aktīvus varēs pārdot par tādu cenu, kas atspoguļo viņu e reālo ekonomisko vērtību. Par Banku Savienības pabeigšanu. Es saprotu, ka pastāv spiediens finalizēt šīs atlikušās, atlikušos elementus Banku Savienībā, bet nenovērtēsim par zemu to, kas ir ticis paveikts un panākts līdz šim. Tas ir ļoti daudz, kā jau teicu, ir at, atzītas aktīvu kvalitātes problēmas, ir integrēta uzraudzības procesi izveidoti, tiek sistēma bīdīt uz progresu pusi ar integrētu uzraudzību un tam līdzīgu. ilgtermiņā, protams, noguldījumu nodrošināšanas schēma ir ļoti svarīga, tā lai nav tā, ka depozīta aizplūst no valstīm. Šobrīd šāds uh, situācija nav atbilstīga, bet atgādināsim sev, ka visi šie pārējie izveidotie elementi kopējā sistēmā jau šo notikumu, šādu aizplūšanas iespējamību padara par krietni mazāku. Jūs runājat par situāciju, kur bankām vajadzētu valstu eh, līdzekļu piešpreces un uh, tam līdzīgi. Bet šai gadījumā es domāju, ka tas nav tā, jo bankas jau šobrīd ir krietni labāk kapitalizētas un ir jau šis bēlin process izstrādāts, lai šī noguldījumu depoz... garantiju schēma nebūtu vairs tik akūti nepieciešama. Un uz to var virzīties lēnāk. par sarežģītu regulējumu runājot. Gribu te jūsu uzmanību vērst uz faktu, ka 90. gados mēs sākām to visu ar Bāzeli viens noteikumiem, pavisam vienkāršiem notikumiem. Un kas tur notika? Tad, lai šos noteikumus apietu, bankas izstrādēja ļoti sarežģītas struktūras, bilances, transakcijām, vērtspapīrošanu, savstarpējās starpbanku darījumus un tā tālāk. Nu, protams, tās turējās līdz vienkārši, un, un regulējumam bija jāturs līdz šai tirgus praksē. Kapitāla instrumenti, nu, tas ir tieši tas pats variants. Mēs jau varētu uh, tagad teikt, ka, lūk, mēs tikai pieļaujam pašu kapitālu kā kapitalizēšanas iespēju, bet šobrīd šie kapitāla instrumenti ir daudzi un sarežģīti, un mums ir jāparedz regulējums arī attiecībā uz tiem, jo tādi pastāv, un tāpēc regulējums arī ir sarežģīts bet, kā jau teicu, regulējums drīzāk iet līdzi attīstībai tirgu nekā otrādi, nevis rada pats sarežģītību tirgu pēc tam. Nu, lūk, tādas mans atbildes uz izteiktajiem komentāriem, bet, nu, protams, ka tajā visā ir vajadzīgs samērīgam princips, kā jau tika minē, minēts, lai nebūtu tā, ka tas rada pārāk lielu slogu atbilstības nodrošināšanas procesā. Nu, un eh, svarīgi ir arī domāt par fintech šai kontekstā. Tirgus reakcija, šis digitālais noteikumu komplekss varētu arī dzen mums palīdzēt un bankām palīdzēt izvēlēties attiecīgo starpbanku modeli, izvērtēt riskus, ko tā uzvars, kā tā strukturē aktīvus un atrast to atbilstīgāko modeli viņiem pašiem. Nu, šobrīd daudzi sūdzas par atskaitēm un pārskatiem, kas jāsagatavo, bet, nu, jāsaka, šobrīd jau tikai uh, vēl tikai 10% tiek piemēroti um, no mazajām bankām, salīdzinoši ar to, kas jāizpilda lielajām bankām. Tātad proporcionāls sistēma jau pastāv, lai bankām darbību atvieglot. Un visbeidzot, pavisam īsi par to, kā notiek, kā šūpojas šis svārsts no regulēšanas uz deregulēšanu. Nu jā, tā tas ir to dzirdējām diezgan daudz arī, mm, par to dzirdam daudz arī citās jurisdikcijās, bet es nedomāju, atklāt sakot, ka tas ir šobrīd ļoti aktuāli šeit Eiropā. Nu, piemēram, priekšlikumu par vērtspapīrošanu. Šai kontekstā izdarījām ļoti daudz centienu, lai šos priekšlikumus formulētu tā, ka tie ļautu atjaunot labi funkcionējušu vērtspapīrošanas tirgu, pamatojot uz tādiem drošākiem pamatiem. Uh, padarot šos eh, produktus netik sarežģītus bez šīm svirām, bez uh, atmaksas termiņu pārstruktūrēšanām un tam līdzīgi. Nu, tāda veida darbu mēs šobrīd īstenojam. Un tas nav tā, ka lūk šis vārds atkal atgrieztos tajā pozīcijā, kur tas bija pirms krīzes. Paldies, tālāk Burkhards Balts. Paldies, priekšsēdētāji, daži punkti. Es gribu turpināt Enrija. An kunga teikto, es nesaskatu šeit tumšus mākoņus pār Eiropu, kā uh, Viegas kungs teica attiecībā uz deregulējumu. Guži pretēji mums ir tumši uh, mākoņi skatāmi citur, uh, un šis uh, svārs tagad virzās pretējā virzienā. Uh, Nu, ir, eh, protams, eh, politiskie spēki, kas to saka, bet tagad eh, saprātīgi mēs sešus, septiņus gadus jau strādājām pie finanšu tirgus regulējuma. Uh, Eiropā, un tagad būtu jāizvērtē, kā tas viss uh, saskan, kā tas darbojās, un vajadzētu izvērtēt finanšu tirgus regulējumu likumdošanu. Tālāk par kapitālu tirgus savienības. Es uh, piekrītu Basikungam, šāds uh, liels projekts ir svarīgāks nekā jebkad iepriekš, ir īpaši ņemot vērā arī to, kā pienotā karalista vēlas um, izstāties no Eiropas Savienības. Un arī atbildīgais komisārs Valdis Dombrovskis to apstiprināja, ka viņš virzīja šo projektu uz priekš tāpat kā viņa priekšgājais Lords Hills Un tiešām es arī uzskatu, ka pastāv uh, nepieciešamība pēc šā projekta. Vēl uh, vienu lietu piebildīšu, kas man ir svarīgi kapitāla tirgus savienībai. Uh, jā izveido, lai tas atbilstu mūsu Eiropas kontinenta prasībām, un mēs nedrīkstam pieļaut eh, kļūdu šai procesā, kā, teiksim, mēs virzam uz priekšu šo procesu, ka beigās mēs eh, apstājamies apšaubām to, kas mums Eiropā ir, tā nedrīkst būt. Un mums ir jādomā par dažādiem finansējuma veidiem. Mēs nedrīkstam uh, novē, novājināt tradicionālos finansējuma avots, kā bankas, teiksim, tad arī mums radīsies problēmas, jo šobrīd 70% finansējumu nodrošina mūsu bankas, un es domāju, ka veidojot kapitāla tirgus savienību, tas mums ir jāpatur uh, prātā, ka mums arī ir jāturpina iet šo ceļu. Tālāk par eh, kapitāla prasībām, ko norādīja kolēģis no eh, Portugāles, vai tās tiešām ir nepieciešams šādas prasības, tas ir interesants jautājums. Nākamajā bāzeles um, um, um posmā, bāzelē 4, šis jautājums tiks apspries. Nu, šobrīd tagad ir arī neskaidrības attiecībā uz mūsu lielo partneri okeāna otrā pusē ASV. Un šobrīd es nevaru pa, neko prognozēt, vai mums eh, būs uh, nepieciešams vēl papildus kapitāla prasības pēc tā, kas viss ir noticis. Tālāk par uh, Brexitu. Jā, kolēģis Kolēres no Francijas uzdotais jautājums ir pamatots uh, par šīm uh, interesēm, uh, tirgus interesēm, protams, viņu interesēs uh, būtu palikt uh, Eiropas uh, tirgu un aizstāvēt savas intereses. Sarunās Londona aizstāvēs savas intereses, bet tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība, teiksim, varētu atteikties no savām interesēm attiecībā pret Londonu un apvienoto karalisti. Nu, es nedomāju, ka Londonā viss varēs palikt pa vecam pēc uh, izstāšanās no Eiropas Savienības. Paldies! Un ir palikuši vēl pieci runātāji. Lūdzu, maksimāli katram divas minūtes. Pirmais ir Ralfs Brinhaus no Vācijas EPP. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, Vācijas viedokļu trīs temati. Pirmkārt, regulējums. Mums ir uh, spēcīgas vidēja lieluma bankas un mums ir jāsaglabā šī uh, dubultā uh, proporcionalitāte, kā, uh, teiksim, uh, attieksmi pret šīm mazām bankām regulējumu ziņā tomēr nav tāda pati kā milzīgām bankām, jo pretējā gadījumā mēs sagrausim šīs mazās bankas. Tālāk noguldījumu garantijas mēs piekrītam, ka tam ir jābūt, bet mūs satrauc šis termiņš, un šeit ir pret atpestība. Tātad pirmā un otrājas pīlārs Banku Savienībā vēl nav pilnīgi uh, iedibināti, un tagad mēs ceramies, ķeramies pie šī trešā pīlāra. Un uh, problēma ir arī tāda, ka ir bankām uh, valsts uh, vērtspapīri un nav tādu ka kapitāla uh, Un tagad pastāv bāžas, ka šis garantiju sistēma varētu tikt izmantot kā aizseks valsts finansējuma īstenošanai tālāk. Mēs uzskatām arī par nepareizu pieeju, ja viss šīs tiktu uh, apvienots, uh, socializēts šajā garantiju jomā tālāk uh, uh, par jāņem vērā arī ir, uh, kāda ir banku struktūra Vācijā. Un vēl viena problēma šie sliktie kredīti vai kredīti, kas neņem pēļņu. Nu jā, it kā viss izskatās ļoti skaišai priekšlikumā, bet šeit varētu rasties Uh, morālais apdraudējums, ka, teiksim, riski netiek patiek, uh, patiesi izvērtēti, un tad ir tādas izējas durvis, tāds ventils, ko nolausta tvaiku, un, uh, nu, um, es domāju, ka var iznākt tā, ka ar labiem nolūkiem šis rezultāts beigās nebūs labs, un tādēļ mēs vērtējam šo um, priekšlikumu ļoti kritiski. Paldies! Paldies! Enrico Briants Dies, Portugāle S&D. Paldies! Prieksēdētāja kungs. Man ir eh, trīs jautājumi, kurus vēlētos uzdot. Vispirms eh, par eh, valstu parādu tirgu. Kāds iespējas tam būs kapitāla prasībām bankām? Šobrīd eh, no šīm kapitāla prasību, prasītāju puses ir ļoti liels spiediens un tiek uzskatīts, ka tas ir svarīgi banku sektoru stabilitātei Eiropā, bet vienlaicīgi mēs nerisinām tās struktūrālās problēmas, eh, kas ir ie, uh, iebūvētas uh, banku savienībā. Ja mēs to visu saliekam kopā, tad nonākam situācijā, tā tad, e, ko mēs vēlamies banku krīzes ka, gadījumā, lai tie nebūtu nodokļu maksātāji, ko garu beigās maksā. Bet, piemēram, vairākās dalību valstīs, īpaši manā Portugālē, tie vienmēr, vienmēr, vienmēr ir nodokļu maksātāji, kur gala beigās par visu maksā. Un ir ļoti grūti atšķetināt šos lēmumus, kas ir pieņemti ķēdītas gaitā, un mans eh, jautājums ir ļoti konkrēts. Ko mēs varam darīt, lai palielinātu lēmumu pieņemšanas uzraudzību? Otrs jautājums. Es vēlētos pieskarties vienam aspektam, un tas ir šīs direktīvas pārskats, direktīvas ietvars un pārskats. Uh, Portugāles parlamenta finanšu komisija un eh, Eiropas ārlietu komiteja šo priekšlikumu ir vērtējusi kā tādu, ka, piemēram, direktīvas eh, pārskatīšanas brīdī eh, vēlme pārskatīt kapitāla tirgu tādā veidā, lai tas nāktu par labu MVU, nav notikusi. Mums vajadzēja darboties daudz labāk. Un mans jautājums, vai mēs esam palaiduši garām iespēju izveidot tādu kapitāla tirgu, kurš nāktu par labu MVU, kā alternatīvu banku aizņēmumiem? Priekšsēdētājs, paldies! Gerasimos Balūras eh, no Grieķijas go. Lūdzu. Paldies, prieksēdētā kungs. Banku savienība. Nevar pastāvēt, ja nedarbosies eh, vairāk citi priekšnoteikumi, piemēram, Eiropas investīcija garantijas schēma, kuras nolūks ir stabilizēt banku sistēmu, un visi jau piekrīt, ka šāds stabilitātes garants ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams eh, izv... mums ir nepieciešams veidot trešo pilāru un ar konkrētu laika grafiku. E RS būs nepieciešams eh, sākt strādāt tuvāko sešu gadu laikā, lai vidējie un mazie investori e, taptu pasargāti. Banku sistēma, pat sastopoties ar grūtībām, ir jāpadara droša, un tai ir jābūt spējīgai pārs, pārvarēt arī sistēmiskas krīzes. Vēlētos atgādināt kolēģiem, ka dažādie E, banku garantiju līmeņi dažādās banku sistēmās Eiropā, kā arī, e, piemēram, kapitāla pārplūšana no nedrošajiem Eiropas diemi, dienvidiem uz drošajiem ziemeļiem. Kā to risināt? Ja jau iedzīvotāji justos droši gan par savu naudu, gan par savu dzīvi, uh, tas eh, noteikti līdzētu ļoti daudzām sistēmām. Un, ja bankas varēs darboties eh, normālā režīmā, tad viņas atkal atgriezīsies pie vecajiem, mm, pie vecajiem trikiem, un es nezinu, vai tas ir labi. Un visbeidzot, ko Eiropas Savienība saka par EDAS realizēšanas novēlošanos un kad ir pat tādi lielie spēlētāji, kas mēģina to visu pārtraukt. Paldies! Saka priekšsēdētājs Dēvids Kolbonas, Eiropas parlaments EFDD. E, paldies, Galtierē kungs! Es e, griežos pie Enrijas kunga. Jūs teicāt, ka eh, šobrīd Hongkonga negatīvi raugās uz Eiropas eh, banku tirgos notiekošo. Tas jau nav nekas pārsteigums pēc Brexita. Bet Eiropas Savienība ar savu pārmērīgo regulējumu iet nepreizajā virzienā. Punkts. Vai jūs esat kādreiz eh, padomājuši, ka biznes var regulēt pats sevi? Pārmērīgs regulējums nogalina tirgu, ļaujiet visu atregulēt dalību valstīm. Tāpēc tirgi ir pārcēlušies uz apvienoto karalisti, kā ka eh, apvienotajā karalistē ir adekvāts regulējums. Centralizācija darba, dāmas un kungi, ir bīstama tendence. Un visiem vienādi noteikumi vēl šo bīstamību palielina piemēram, dažādās eh, krīzes situācijās valsts ar dažādiem modeļiem var izdzīvot, bet ja visiem būs vienādi noteikumi, tad visi nogrims kopā. Piemēram, eh, pārāk daudz eh, tika pārkāpta noteikumi tit Titanikā. Piemēram, eh, ja nevis vienu sienu skarta aizbergs, bet, ja nevis vairākus, bet vienu skarta aizbergs, tad Titaniks varbūt būtu izdzīvojis. Bet apvienotajā karalistē centralizētie noteikumi nedarbojas. Un Tā tad, ja ir vairāk ahilēju papēži, tad to saliekot kopā, iespēja nogrimt ir lielāka. Jo viena vai vairākas e, valstis varbūt var vēl izķeproties no krīzes, bet tomēr lielāka integrācija nāks e, visiem pa sliktu. Apvienotā karalista vēlas izstāties no Eiropas Savienības, lai novērstu šo uz mums attiecošos pārmērīgo regulējumu. Protams, eh, izstājoties no Eiropas Savienības, mēs vēlam jums labu, bet eh, nevēlamies, lai jūs pārāk ciestu un mocītos šo pārmērīgo regulējumu dēļ, jo šobrīd jūs ciešat. Paldies! Thank you, last speaker. Un pēdējais runātājs Migels Ciago, Portugāla Go. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es eh, vēlējos nākt klajā ar diviem komentāriem. Vispirms tad par Portugāli. Portugāla ir sava veida jūras cūciņa eksperimentiem. Kā tikt galā ar banku noteikumu īstenošanu? Tiek veikta eksperimenti arī ar uzraugošajām iestādēm. Uh, Un neviens no šiem procesiem laboratorijas apstākļos Portugālē nav izrādījies nacionālās interesēs. Piemēram, banka, kura ir sen jau nobankrotējusi, tiek glābta ar publisku naudu, un Eiropas institūcijas raugās tikai un vienīgi uz to, lai banka, kura ir bankrotējusi, lai to norītu un pārņemtu lielās eh, multinacionālās bankas. Mums Portugālē ir šādi piemēri. Eh, kādas tad ir alternatīvas? Iespējams, ka pat labākas pie tām uh, tā nav tikai komunistu konspirācijas teorija, sazvērestības teorija, nē. Ja maza banka tiek likvidēta, tad tā parasti tiek inkorporēta lielā starptautiskā finanšu uzņēmumā. Un e, es pat domāju, ka tas Portugāli pakļauj lielākam sitienam no nākotnes krīžu iespējamās puses nekā bez visiem šiem instrumentiem. Un es nezinu, vai Banku Savienības instruments to varēs atrisināt. Tā tad gala beigās mēs Eiropas Savienībā redzēsim milzīgas oligarhisku banku ķekarus. Jūs sakiet, ka risinājums, kāds tad ir risinājums? Uh, Finanses sektors jau ir atregulētā kā ekonomikas nozara, bet šis atregulējums ļoti dārgi maksā, maksā iedzīvotājiem un patiesībā rada vēl lielākas problēmas nekā bez šī milzīga atregulējuma. Tā tad, neskatoties uz to, ka regulējums klājas uz regulējuma, mēs tā īsti atregulēt neko nevaram un eh, banku akcionāri nesaņem neko, vai arī bankas tikai mēģina lobēt investoru vārdā. Jo, protams, kā investori vēlas saņemt atpakaļ savas investīcijas. Domāju, ka vajadzētu paraudzīties, kā finanšu sistēma varētu darboties politikas un ekonomikas interesēs un nevis otrādi. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad Hugo Bassi pirmais. Jā, paldies! Mm. Ļoti daudz eh, šeit tika pieminētas bankas, Banku savienību. Nevarēšu jau atbildēt uz visiem jautājumiem, varbūt uzmanību vērtīšu vairāk uz eh, trim. Vispirms tātad šī atskaites sistēma un proporcionalitātes aspekts. Varbūt šeit neliels precizējums, un to jau teicu iepriekš. No vienas puses mēs šogad sagatavosim visaptverošu pārskatu par šīm atskaites prasa, atskaitīšanās prasībām. Un tā ir, kā jau Balca kungs pieminēja, tāda pakotnes politika. Mēs vēlamies darīt visu, lai pārskats tiktu veikts tad, ja tas ir nepieciešams, un, protams, pārvaldītājiem Mēs jau šobrīd mēģinām ieviest finanšu datu standartizācijas projektu. Šā projekta nolūks ir izveidot kopīgu valodu finansiālajiem datiem. Tādā veidā mēs tiešām mēģināsim visu ienākošo informāciju kaut kādā veidā šifrē tas varbūt nav pareizais vārds, bet eh, tiešām ceram, ka no regulātora puses raugoties tas būs vieglāk. Par eh, izteikto komentāru komisijas priekšlikums tobrīd bija pārāk ambiciozs. Mēs vēlējāmies augstu slieksni šim prospektusam. Tā tad. Uh, likumdošanas e, dinamikā mēs e, domājām, ka šis slieksnis kaut kad būs zemāks. Bet e, mūsu pētījumi rāda, ka tas tiek uzskatīts par būtisku uzlabojumu salīdzinot ar iepriekšējos gados esošo situāciju. Uh, Un noslēgumā vispārējākas dabas eh, komentārs par pārmērīgu legu regulējumu, par to, ka tādu nevajag vispār. Vai mēs šobrīd ejam deregulējuma virzienā, vai jau šobrīd dzīvojam pārmērīga regulējuma ērā? Vēlējos pateikt sekojošo pierādījumu eh, bāze rāda, un šeit es runāju par visu spēlētāju spektru. Šobrīd šķiet, un tas ir arī mūsu secinājums, ka tirgus spēlētāji par regulējumu, tas ir arī mūsu uzskats, izsakās pozitīvi, tātad regulējums ir adekvāts. Nav tā, ka e, nozars spēlētāji paģēra, lai būtu lielāks regulējums vai tieši deregulējums. Šobrīd šķiet, ka regulējuma līmenis ir plus mīnus ok. Protams, ir varbūt mazi vēl e, pieregulējumi nepieciešami, mazliet tā vēl pieķūnēta, bet nav nepieciešams ne uz vienu, ne uz otru pusi doties. Prieksēdētājs mums ir jābeidz eh, desmit pāri vieniem, galvenokārt tulku dēļ. Tātad nākamais runātājs Andrija Konks. Jā, paldies. Vispirms eh, atbildēšu uz jautājumu par rezolūciju un par to, eh, kāda ir lielo banku iespēja nenobankrutēt, kā parasti tiek apgalvots. Uh, Pie tām ne tikai banku sektorā, bet arī citās nozarēs, vai tā būtu automobīļu, automobīļu ražošana vai citas nozars. Tātad krīzē e, parasti uzņēmumi nonāk ar lielu kapacitāti, bet e, tas, e, ka šobrīd nenotiek koncentrācija tirgu, manuprāt, nav negatīvi vērtējama. Arī tas, ka nenotiek konsolidācija pāri robežām, manuprāt, nav negatīvi vērtējams. Šis te pārāk liels, lai bankrotētu, tas ir pavisam cits jautājums. Jo lielās organizācijās ir jābūt eh, tādiem drošības ventiļiem gan Eiropas Savienību, uz, uz Eiropas Savienību tas atrodās, at, attiecās tā, tad eh, ir sistēmiskie riski, kuriem ir nepieciešams papildus kapitāls, ir nepieciešama vienkāršāka struktūra, ir nepieciešams eh, risināt lietas. Bet eh, krīzē, piemēram, nonākot lieliem uzņēmumiem, tiem vajadzētu iziet no tās bez nodokļu maksātāja naudas. Mēs vēl neesam tik tālu, un, piemēram, lielākās pārobežu grupas Eiropā arī varbūt vēlas kaut ko pašas sanā, panākt. Šeit eh, daudz tika runāts par eh, noguldījumu garantiju schēmu. Ir skaidrs, ka ja jūs eh, investējat vienu eiro vienā valstī, kurā šis eiro netiek tik augstu vērtēts kā eirozonā, jūs eh, tad neradīsiet banku savienību. Tātad mums ir nepieciešams pēc investīciju garantijas schēmu veidot tādi, lai tās tiktu savietota ar banku savienību. Šobrīd ir skaidrs, ka eh, komisijas priekšlikumos arī nav vienādi laika termiņi. Es vēlētos pateikt vēl sekojošo par, eh, par valstu parādiem šobrīd jau nav nulles riski, jo ir bankas, kuras piedāvā starptautiskus risinājumus. Pie tām eh, bankas eh, ļoti dažādos izmēros un dažādās dalību valstīs rīkojas pietiekami vienādi. Mēs 11. gadā e, izstrādājām kapitāla prasības, e, tieši e, valstu parādu e, buferizēšanai. Un, e, protams, vēl ir daudz jādara, Bāzēlas komiteja pie tā strādā, bet, protams, ja eksistē riski, tad mums ir jāizstrādā šo risku novērtēšanas kritēriju. Iespējams, ka vajadzētu sagatavot ceļu karti, nezinu. Un visbeidzot, pārmērīgs regulējums vai tomēr nē um, krīzes pašos sākumos parādījās ideja, ka finanšu centri Eiropā piesaistīs biznesus, ja tajos nebūs regulējuma, ja regulējuma prasības būs zemākas. Tātad um, mēs esam mācījušies no šīs kļūdas. Lielie finanšu centri, piemēram, Londona, šobrīd piemēro daudz striktākas kapitāla prasības, e, tieši tāpēc, ka šajos lielajos centros notiek ļoti lielas finanšu aktivitātes, un tāpēc viņu fiskālā kapacitāte arī ir lielāka. Paldies! Thank you, Burkhard Balts. Jā. E- Paldies, Burkhards Balts. Jā, pavisam īsi trīs punkti. Nu, t, uh, noguldījumu garantijas par to šeit. Uh, Eh, kolēģi runāja, eh, ka eh, tiekot novilcināt šis process, tā tas nav. Es domāju, ka mums vispirms jāpievēršas divu pirmo pīlāru izveidēji. Šeit vēl nav viss padarīts. Un, uh, šobrīd tā tad ir pieņemti piln, šie divi pilāri, bet ne viss ir pilnībā ieviests un uh, piemērots, un tādēļ nevar teikt, ka būtu novilcināšanās attiecībā uz noguldījumu garantiju schēmu. Tālāk kolēģim no Portugāles. Uh, kurš teica, ka Portugāle esot tāds kā, tāda kā izmēģinājuma laboratorija Banku Savienībā. Es domāju, kā tas nav. Uh, protams, tiek uh, stingri uh, noteikumi ieviesti, kas agrāk tā nav bijis Portugālē, bija grūti iedomājums. Protams, tas ir uh, daž, uh, atsevišķiem uh, sāpīgi, bet nu, to nu nevarētu saukt par izņēmu, izmēģinājumu laboratoriju. Tālāk Koburna kungam. Uh, ka Brexits uh, tikai pātrinā šo tagad uzņēmumu pārcelšanos uz apvienoto karalistu. Nu, tas tā drosmīgi teikts, jo pēdējo nedēļu laikā mēs konstatējam, ka darba vietas masveidā tiek pārcelts no apvienotās karalists uz citām valstīm. Un, ja Turpmāko eh, mēnešu laikā mēs ja, redzēsim vēl arī citus piemērus un eh, arī runājot par finanšu sektoru, ka galu galā no Londonas finanšu centra arī eh, aizplūdīs daudz darba vietu un uh, jāsaka, ka arī Koborna partija lielā mērā ir līdzatbildīga par šo Brexit procesu. Paldies! Paldies! Manuprāt, mums tiešām ir bijusi ļoti interesanta sanāksme. Vēlos pateikties visiem mūsu viesrunātājiem, visiem um, Nacionālo parlamentu deputātiem. Tagad būs pusdienas pārtraukums, atsāksim darbu pulksten 15. un tā būs 13. panta konferences turpinājums. Paldies! Thank you.